balsošanas. Ļoti īsa balsošana. Sākam ar Morais kungu ziņojumu. Transporta līdzekļa reģistrācijas datu TRD automatizēta apmaiņa ar Latviju. Vienots balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. Nākošais ir Grīsbeks kungs ziņojums - nevainīguma prezumcija un tiesības klātienē piedalīties lietas izskatīšanā tiesā krimināla procesā. Vispirms balsojam par pirmo bloku - 52. grozījums, kas pār pret atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt, tagad balsojam par uh, komisijas priekšlikumu, kas par pret atturas pieņemts. Un tad balsais par uh, likumdošanas rezolūciju, nomināli personālais balsojums, lūdzu sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts. By... Pārējām pie Fordas kundzes ziņojuma. Individuālie aizsardzības līdzekļi. Vispirms balsojam par pirmo bloku 158. grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Otrais bloks atkrīt, un tagad balsojam par komisijas priekšlikumu ar roku, kas par pret atturas pieņemts. Balsojam personīgi par likumdošanas rezolūciju, sākam balsot, beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Pārējiem pie Stīles kundziņo gāzveidu kurināmās iestādes. Vispirms balsojam par pirmo bloku 203. grozījumu, kas par, pret, atturas, pieņemts. Komisijas mm, priekšlikums par, pret, atturas, pieņemts. Mm, normatīvā rezolūcija. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Normatīvā rezolūcija pieņemta. Lopes izturis Vaits kunga ziņojums trošu ceļu iekārtas. Pirmais bloks, 108. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Komisijas priekšlikums, kas par pret atturas pieņemts. Un nor normatīvā rezolūcija, sākam balsot elektroniski, personīgais balsojums, beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicu. Pārējām pie rezolūcijām iebildumu izteikšanu pret deleģēto aktu par vispārējo tarifu preferenču sistēmas piemērošanu. Rezolūcijas priekšlikums, par kuru balsojumu, ir, vispaz, eh, ir vispirms goja grupas iesniegts personālais balsojums, elektroniski sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. For the, for the next... Tālāk. Nākošā rezolūcija - iebilduma izteikšana pret deleģētu aktu par īpašām sastāvu un informācijas prasībām apstrādātu graudaugu pārtikai un bērnu pārtikai. Pirms sākam balsot, Kīs Teilor kungs vēlas izteikties vides komitejas vārdā. Lūdzu, vārds jums. Um, This, uh, comes... Šis balsojums noteiks, vai vēlamies turpināt uh, liekās vara epidēmiju, vai vēlamies uh, aizsargāt mūsu bērnu un tālāko pauģu veselību. Komisija ir ierosinājusi turpināt ļaut to, ka 30% no enerģijas, 30% bērnu pārtikas nāktu no cukuru. Manā skatījumā tas ir nepieņemami Turklāt Pasaules veselības organizācija iet, iesaka samazināt brīvā cukura uzņemšanu līdz 10%, ne vairāk kā 10% no visas enerģijas uzņemšanas sastāv, un mazāk kā 5% lielāku veselības uzlabojumu vārdā. Tāpēc mana rezolūcija aicina komisiju atgriezties pie nulles situācijas ar šo priekšlikumu un saskaņot šo, šo priekšlikumu ar Pasaules veselības organizācijas ieteikumiem. Tā lai visi Eiropas bērni varētu cerēt uz labāku veselību nākotnē. Tātad aicinu jūs balsot par šo rezolūciju. Paldies! You, Paldies, Teilor kungs, saka priekšstādē. Tagad vārds komisāram Kaņiete kungam. Thank you. Thank you, chair. Paldies, priekšsādātāji, godāmie deputāti. Dalītētās regulas pieņemšana bez liekas kavēšanās nodrošinātu vajadzīto noteiktību un ļautu pieņemt datus, kas tika noteikti jau 2015. gada 20. jūlijā. Šī regula nodrošinātu skaidrus noteikumus operatoriem un īstenošanas iestādēm, un ražotāji varētu arī sagaidīt eh, šīs regulas īstenošanu, jo attiecībā uz dažādām prasībām. Komisija apliecina tās dienestu doto apņemšanos konsultēties ar datu drošības aģentūru 2016. gada sākumā, lai uh, uh, varētu apstrādāt uh, graudu pārtiku un arī uh, bērnu pārtiku, ņemot vērā pēdējos zinātniskos pierādījumus. Balstoties uz EFSA padomiem, komisija varēs pārskatīt uh, šīs pārtikas uh, sastāvdaļas. Paldies, komisārkungs. Tagad sāksim balsot. Sākam ar otro grozījumu. Personālais balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. It is adopted. Pieņemts. Paragraph 3. The origin... Trešais punkts, originālais teksts. Balsojam ar roku. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Ceturtais punkts, originālajā tekstā. Jūs nesat pārliecināts par manu secinājumu. Labi, pārbaudīsim elektroniski balsojums par trešo pāntu. The vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais punkts oriģinālajā tekstā ar roku, kas par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums neizatvainojas. Tātad trešais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Un oriģinālais teksts tad atkrīt. Pirmais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. apsvērums ornēla tekstā divās daļās. Pirmā baļa, kas par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa, kas par pret, atturas, noraidīts. F apsvērums divās daļās, kas par pirmo daļu par pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturas, pieņemts. G apsvērums orģināla tekstā, kas par pret atturas noraidīts. Apsvērums J, kas par pret atturas noraidīts. Un rezolūcija kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. And the vote is closed. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. Pārējām pie Kolumbijas miera procesa šeit ir rezolūcija. Kopīgā, kopīgais rezolūcijas priekšlikums, tas pēdējais balsojums, balsojam par visu rezolūciju kopumā, roku, kas par pret atturas pieņemts. Liels paldies kolēģiem, līdz ar to balsošanas, balsošana ir beigusies, un tagad pārējām pie balsojuma skaidrojumiem.